Apologies, colleagues, for being... Es atvainojos, kolēģi, par kavēšanos. Atvain, atvainojos Milo kungam. Atvainojos, ka visiem lika gaidīt. 13. punkts darba kārtībā. Komisijas prezentācija priekšlikumam padomas lēmumam par Schengen tiesību aktu kopumu piemērošanu attiecībā uz Schengens informācijas sistēmu Horvātijā. Referenci Melokungs un dodu vārdu prezentācijai. Nē, mums jāsāk ar komisiju, lūdzu. Sāksim ar Klērūtu. Jā, sāksim ar komisiju. Thank you, uh, Mr. Chair, um, and good afternoon. Labdien, priekšstādātāji! Mani sauc Vēle Klārhūt, strādāju DG Home Eiropas komisijas ģenerāldirektorātā. Esam atbildīgi par informācijas sistēmām, tā skaitā Schengen informācijas sistēmas RIS. Vēlējos eh, paskaidrot vispirms kontekstu šim priekšlikumam, pēc tam par saturu un ko tas nozīmē. Man vajadzētu vispirms paskaidrot, ka šis priekšlikums ir saistīts ar Schengens izvērtēšanas procesu attiecībā uz Horvātiju. Mērķis izvērtēšanas procedūrām attiecībā uz Horvātiju ir pārbaudīt saskaņā ar 4. E, pantu otro punktu par Horvātijas iestāšanos Eiropas Savienībā, vai e, pārbaudītu, vai e, Horvātija izpilda visus kritērijus pēc šīs izvērtēšanas procedūras noslēgšanas sekmīgi padome spēs pieņemt lēmumu par visu Schengen eh, tiesību normu piemērošanu attiecībā uz Horvātiju. Izvērtēšanas process Horvātijā sākās 2016. gadā, pēc tam, kad Horvātija bija paziņojusi par gatavību šādai pārbaudē 2015. gadā. Šengens izvērtēšana attiec uz vairākām jomām un aspektiem - vīzu kodeks, ārējo robežu pārvaldība, policijas sadarbība, datu aizsardzība, tāpat arī Schengen informācijas sistēmas funkcionēšana. Šī pēdējā izvērtēšana tieši Schengens informācijas sistēmas e, jomā nav vēl notikusi, pati izvērtēšanas vizīte nav bijusi, jo tas ir iespējams tikai tad, kad sistēma ir uzsākusi darbību Horvātijā. Jo Schengen informācijas sistēma ir IT sistēma, operatīvā sistēma, kas nozīmē, ka tās operatīvo un tehnisko funkcionēšanu var izvērtēt tikai tad, kad sistēma jau ir uzsākusi savu darbību. Šī priekšlikuma mērķis ir pakāpeniski uzsākt eh, SIS eh, sistēmas darbību Horvātijā. Kā jau tas paskaidrojumā bija norādīts, Horvātija ir izpildījusi nepieciešamos nosacījumus, kas ļautu padomē pieņemt šo lēmumu. Datu aizsardzības izvērtēšana ir bijusi sekmīgi pabeigta pagājušajā gadā, Horvātija ir arī tehniski gatava integrēties Schengen informācijas sistēmā. Viņiem ir nacionālā līmeņa sistēma, viņiem ir izveidots atsevišķs birojs un arī nodrošināts kapacitāte, lai sazinātos ar citiem birojiem. Padome lems par diviem datumiem, kas ir norādīti pašā priešlikumā. Pirmā panta otrajā punktā Tātad brīdis, no kura citu dalību valstu radīties izdati ir pieejami Horvātijai, un otrs datums ir datums, no kura brīža Horvātija var pati ievietot sistēmā savus brīdinājumus. To padome norādīs eh, pirmā pānta, pirmajā un trešajā punktā. Tāpat tiek eh, ziņots, ka tā kā padomu vēl nav pieņēmusi savu gala lēmumu par visu attiecīgo Schengena kī daļu piemērošanas, tas ir iespējams tikai pēc tam, kad būs pabeigts viss Schengens iz, e, izvērtēšanas process. Un tad būs ierobežojumi attiecībā uz izdatu izmantošanu Horvātijai. Tie galvenokārt ir saistīti ar brīdinājumiem par aizliegumu iebraukt Līdz norādītajam datumam Horvātijai nav atļauts sistēmā ievadīt šāds brīdinājums par atteikumu iebraukt, un tās nevarēs neļaut trešo valstu pilsēņiem ieceļot, eh, ja šīs personas ir norādīts citu valstu izveidotos šādos brīdinājumos. Paldies! Jā, paldies. Pirms dodu vārdu Melo kungam, uzklausīsim Maltas prezidentūras pārstāvu Kašēru kungu. Kašēri kungs, vai viņš ir klāt? So. Of... Godātie Eiropas parlamenta deputāti, kā jau komisijas pārstāve tikko teica, Dalībvalstis eh, un komisija šobrīd pārbauda ieviešanu, vai pareizi tiek ieviesti Schengens tiesību akti dažādās jomās, viena no kurām attiecas uz datu aizsardzību. Un tas ir priekšnosacījums, lai Horvātija varētu uzsākt papildu informācijas apmaiņu un Schengens informācijas sistēmas lietošanu. Es eh, atsaukšos uz to, ko teica komisijas pārstāve. Tātad par dublēšanās risku Komisija pieņēma izvērtēšanas ziņojumu, norādot, ka ir apmierinošs uh, datu aizsardzības līmenis, un tagad uh, padome ir gatava spērt nākamos soļus un pieņemt uh, paziņojumus, un tāpēc padome, balstoties uz uh, Horvātijas iestājas līguma 4. pantu 2. punktu, janvāra beigās pieprasīja Eiropas parlamenta atzinumu uh, līdz marta plenārsēdēji ja iespējams. Un um, galvenais uh, iemesls šai steigai bija, lai uh, neapdraudētu Schengens novērtējumu termiņus. Sistēmas izvērtēšanas uh, ir paredzētas 2017. Uh, gada jūnijā, un ja tas aizkavētos, tad uh, tas kavētu arī uh, um, pievienošanos Schengens sistēmai, proti, lai varētu atcelt iekšējo robežu kontrolas. Tāpēc viss šis process būtu pēc iespējas ātrāk jāpabeidz, jo īpaši tāpēc, ka eh, Horvātija tehniski ir gatava pievienoties Schengens informācijas sistēmai. Tā ir izveidojusi arī nacionālās procedūras. Eh, jau 2016. gadā tas bija izdarīts. Un Horvātijā uh, ir svarīga, lai SIS sistēma varētu sākt darboties, jo tas uh, veicinās uh, policijas un tieslietu iestāžu sadarbības starp Horvātijas un citu valstu iestādēm. Jau uh, tiek uh, lietots Eiropas ārasta orders, šis pamatlēmums, bet Horvātija nevar vēl izmantot SIS sistēmu, lai apmainītos ar uh, paziņojumiem, brīdinājumiem, balstoties uz Eiropas ārasta orderiem, lai varētu arestēt uh, cilvēkus, eh, lai tos izdotu. Šobrīd viņiem ir jāizmanto vēl Interpona kanāli, jo viņi vēl nav eh, pievienojušies Schengens informācijas sistēmai. Ņemot vērā to, ka pēc diviem līdz trim mēnešiem eh, Horvātijai būs jāievada dati šajā sistēmā, tad pirms izvērtēšanas uh, padome labprāt saņemtu jūsu viedokli pēc iespējas drīzāk un pēc iespējas vēlams š, līdz šī mēneša beigām. Lielas paldies! Jā, eh, parlaments tātad var šo tekstu vai nu pieņemt vai noraidīt, un šī iemesla dēļ, lai uh, nākamajā Lībijas sanāksmē šo tekstu pieņemtu, grozījuma iesniegšanas termiņš ir noteikts līdz rītdienas četriem pēcpusdienā. Un 22. martā būs balsojums uh, um, Lībē un aprīļa pirmajā plenārsēdē būs balsojums plenārsēdē. Tas ir eh, tas arī, ko mēs prasījām. Nu, tagad uh, došu vārdu mūsu referentam Nuno Melo. Lūdzu. Paldies, priekšsādātais, runāšu portugāļu valodā, ja neiebildat. Šengens informācijas sistēma bija izveidota, lai uzlabotu iekšējo drošību Šengen zonas valstīs. Um, runa ir par um, ārējo robežu kontrolēšanu un uh, iespējām datu apmaiņai. Sistēma palīdz pasargāt Šengen zonas ārējās robežas. Tagad padome pieņem lēmumu par to, vai šī notiekuma stāsies spēkā Horvātijā, tātad SIS zonā, pēc tam, kad ir izpildīti tehniskie un juridiskie kritēriji. Runājot par juridiskiem kritērijiem, novērtējums izskatās pozitīvs, komisija secina, ka Horvātija ir izpildījusi visus kritērijus un uh, nodrošinās uh, attiecīgu aizsardzības līmeni persondatiem. Runājot par operatīvo līmeni, nododot lielus eh, datu apjomus, arī šeit Horvātija izpilda visus tehniskos kritērijus, lai izveidot SIS sistēmu. Horvātijas izvērtēšana uh, SIS ietvaros var notikt tikai pēc uh, Horvātijas faktiskās pievienošanās šai sistēmai. Mēs atbalstām padomus lēmumu un uh, datu apmaiņu starp attiecīgajām kompetentajām iestādēm. Tas var tikai uzlabot drošību un ārēju iekšēju robežu. Um, tas ir ārēju robežu nodrošināšana Schengen zonā. tālu par šo dosiju no mūsu puses. Paldies, Mēlo um, kungs. Vai kāds vēlas izteikties uh, no klātesošiem kolēģiem? Un atvainojiet vēlreiz, atvainojiet visi, ka nokavēju sanāksmi par 11 minūtēm. Cipels kundze, vai jūs runāsiet? Jā, es vēlētos. Vispār es negribēju uzstāties, es gribēju uzklausīt uh, piedāvāto informāciju. Uh, Bet man tomēr eh, jāizsakās nedaudz politiskāk, ļoti interesanti. Pat ja citas dalība valstis arī izpilda tehniskos kritērijus, ne visas dalība valstis ir eh, esošās eh, Schengenas sistēmas sastāvā. Tad vajadzētu izvairīties no dubultstandartu piemērošanas. Ja Horvātija piemēro uh, tas ir izpilda kritērijs, protams, viņiem jābūt SIS sistēmā, bet es nedaudz, uh, man bija jāsmēs, kad komisija teica, nu jā, jā, datu aizsardzība notiek, tad mēs varam piekrist, un man bija jāsmējas, jo man uh, ir pieredze ar attiecīgu līmeņa datu aizsardzību un komisijas paziņojumiem runājot par trešajām valstīm ka es tur būtu nedaudz piesardzīga. Bet mans nolūks šeit, šeit šodien bija uzklausīt informāciju, un es, protams, piekrītu, ja kritēriji tieks, tiek izpildīti, tad valstī jāpievienojas SIS sistēmai. Paldies! Paldies par šo diskusiju. Drīzāk komentāru. Mēlaukungs, ja jums nav ko piebilst, tad eh, painformēšu jūs. Uh, par grozējumiem. No, balsojums Lībē notiks 22. martā. Uh, ir paredzēta reglamenta noteikumi. Ja, um, uzklausot tātad referentu, mums jāizskata arī ierosinātie grozījumi, un mēs nevarēsim izmantot automātisko grozījumu iesniegšanas sistēmu. Uh, Līdz ar to jums tas jāņem vērā, iesniedzot grozījumus. Un Melokungs, paldies, ka bijāt tik iecietīgs. Mums bija tiešām ierobežots laiks un ierobežots iespējas organizēt šo, šī punkta prezentāciju. Paldies visiem, ka atbalstījāt šo sanāksmi, un līdz ar to mēs esam izskatījuši gan šo punktu, gan arī uh, sanāksme līdz ar to beidzas. Ļoti neparasta šāda pusstundu gara sanāksme Lībē komitejā, bet paldies visiem un jauku.